Ladies and gentlemen, ladies. Dāmas un kungi. Eiropas enerģētikas drošības stratēģija. Referents ir savu dargas kungs. Mums balsosim par šo ziņojumu projektu un balsošanas saraksti ir pieejami jūsu galdiem pēc ilgas pauzes, jo mēs sākām pulksten desmitos. Tādēļ jums, ne visiem mums, tas ir ļoti labi, jo mums bija koordinātors sanāksme, kas sākās pulksten deviņos, taču tagad mēs sāksim balsošanu. Dārgie draugi, tagad testa balsojums, kā tas ierasts. Vai jums patīk itra komiteja? Jā. Sākam elektronisko pārbaudas balsojumu. Vai viss ir nobalsojuši? Tātad beidzam elektronisko testa balsojumu. It's not bad. <laughs> And, but we should, we should check it each time if it is growing or... or... Mums vajag katru reizi pārbaudīt, vai ir vairāk vai mazāk deputātu līdz nākamajām vēlēšanām. Vēlēšanas ir pēc četriem gadiem. Mums ir daudz laika. Mums vajadzētu par to parūpēties. Tad viss nozīmē, e, ka tad pilnīgi viss ir mūsu vēlēšanu kampaņa. Vai kāds ir klāt šeit no Lielbritānijas? Kurš ir no Lielbritānijas? Varbūt asistenti Daudz veiksmes, daudz veiksmes, neko citu mēs ne, negribam jums vēlēt. <laughs> okay, so thank you. Uh, dear French. Draugi, sāksim. Mums nav daudz laika, un balsojums būs garš. Pirmais kompromiss. Par? Pret? atturas pieņemts. 131. par pret elektroniski pārbaudīsim. Sākam balsot. 131. grozījums. Beidzam balsot. Norādīts. Otrais kompromiss par pret atturas Pieņemts. 135. grozījums. Par. Pret. At, atturus. Nē, mums ir jāpārbauda tomēr. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Yeah. Compromise Amendment 3. Trešais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 220. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 164. grozījums par, pret, Man ir jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Piektais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Sestais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 192. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 197. par, pret, atturas pieņemts. 200. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 201. par, pret, šķiet, ka ir pieņemts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot 201. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 202. Par? Pret? Atturas? Pieņemts. 203. Par? Pret? Atturas? Pieņemts. 208. Par? Pret? Atturas? Noraidīts. 7. kompromiss par? pret, atturas, pieņemts. 223. par, pret, atturas, pārbaudīsim. Sākam balsot. 223. Beidzam balsot. Norādīts. Mums vajadzētu pārbaudīt. 221. par, pret, atturas, pieņemts. 11. pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. 8. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Imko 4 par, pret, atturas, pieņemts. 16. par, pret, atturas, pieņemts. 9. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Desmitais kompromiss, jo 253. cik tālu es zinu, zinu ir atsaukts. Desmitais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 272. par, pret, mums būs jāpārbauda. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 270. par, pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Katreiz ir jāpārbauda 11. kompromiss par, pret, atturas, Pieņemts. 282. par, pret, atturas, pieņemts. 12. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 286. par, pret, Mums vajadzēs pārbaudīt. 286. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 294. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 13. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 313. par pret, elektroniski pārbaudīsim. 313. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts 13. kompromiss par, 13. kompromiss par, pret, atturas, jāpārbauda. Sākam balsot un beidzam balsot. Pieņemts. Devītais grozījums par, pret, atturas, šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. Devītais, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. Par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. 11. Pārbaudam. Elektroniski balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 314. pirmā daļā. Par. Pret. Atturas. Vēlreiz pārbaudīsim. 314. Sākam balsot. Pirmā daļa. Beidzam balsot. Norādīta. 319. pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Vai jūs vēlaties pārbaudīt? 319. pirmā daļa. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Tagad ļoti garš grozījumu saraksts. 314. līdz 340. 319, 339 ir identiski. Tātad te ir runa par četriem grozījumiem. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts, bet pārbaudīsim. Ļoti svarīgs jautājums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tas nozīmē, ka varam iet uz nākamo bloku. 314, 319. Tie ir identiski. Balsosim kopā, kurš par pret atturas pieņemts. Nākamais būs 319. otrā daļā un 321. Jo tie ir identiski. Par, pret, atturas, pieņemti. 315. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 14. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 15. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 343. par, pret, atturas, pieņemts. 341. par, pret, atturas. Jāpārbauda. 341. grozījums pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 347. par. Pret. Atturas. Norādīts. 345. par. Kopā ar 346. par. Pret. Atturas. Norādīts. Labi, pārbaudīsim abus divus. Laba doma. Pārbaudīt. 345. un 346. Sākam balsot, beidzam balsot. Norādīts. Sešpadsmitais kompromiss par, pret, atturas, pieņems. 351. otrā daļa par, pret, Pārbaudīsim. 351. otrā daļa. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemta. 348. par, pret, atturas, pieņemts. 370. par, pret, atturas, pieņemts. 17. kompromiss par, pret, atturas, pieņems. 374. pēdējais teikums tikai par, pret, atturas, pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 378. par, pret, atturas norādīts. 379. par pret atturas pieņemts. 18. kompromiss par pret atturas pieņemts. 386. par pret atturas pārbaudīsim. 386. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Divi grozījumi kopā - 366. un 415. par, pret, atturas, pārbaudīsim. Tātad divi grozījumi 366, 415. Sākam balsot, beidzam balsot. Norādīts. Tiešām vajag pārbaudīt. 394. par, pret, arī jāpārbauda. 394. sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 37. par. Pret. Atturas. Kurš ir gatavs minēt? Sāksim pārbaudīt. Beidzam balsot. Tātad pieņemts. Un varam tagad balsot par mirklīti. Mums ir jāpārbauda 11.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 Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 19. kompromiss par. Pret. Šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim. 19. kompromiss. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 405. par pret atturas norādīts. 408. par pret atturas norādīts. Četrsimt astotais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 369. par pret atturas šķiet bija norādīts. Jāpārbaudīsim. 369. pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. nepieņemts. Tātad nekad nevajadzētu atteikties no pārbaudīšanas, jo jūs neceļat rokas. Vismaz es neredzu, ka jūs to darītu. Es uh, atvainojos un es apsveicu jūs, kundze, tā bija jūsu ideja pārbaudīt. 417 par, pret, atturas, pieņemts. 418. par pret atturas. Es pārbaudīšu tomēr. 418. Beidzam balsot. Norādīts. 416. par pret atturas Pārbaudīsim. Lūdzu, ceļiet roku, tāpēc, ka es neredzu, par ko jūs balsojat. 416. Pārbaudam. Sākam balsot, beidzam balsot. Norādīts. Es patiešām nevaru jūs tik ātri izskaitīt. 421. par, pret, atturas, pieņemts. 414. par, pret, atturas, bet pārbaudīsim. Sākam balsot un beidzam balsot. Noraidīts. 367. par, pret, pārbaudīsim. 367. sākam balsot, beidzam balsot. 20. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 480. par, pret, atturas, pieņemts. 419. par, pret, atturas, pieņemts. 20a kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 445. par,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 pret, pārbaudīsim. 453. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 454. par, pret, atturas, pieņemts. 20b kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 21. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 252. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 22. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 31. par, pret, atturas, pieņemts. 478. par, pret, atturas, pieņemts. 482. par, pret, atturas, pieņemts.

pret, atturas. Šķiet tika pieņemts, bet pārbaudīsim. 475. jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 486. par, pret, atturas, šķiet tāds pats vairākums pieņemts. 487. par, pret, 487. pārbaudam. Beidzam balsot. Norādīts. 38. par, pret, atturas, es neredzu. Pārbaudīsim. 38. Beidzam balsot. Pieņemts. 191. par pret. Es atvainojos. 491. 491. Par pret. Atturas. Jāpārbauda. 491. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts.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 24. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 507. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 508. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 25. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 535. par pret atturas pārbaudīsim. Piecim trīsdesmit piektais. Beidzam pārbaudīt. Pieņemts. 534. par pret atturas jāpārbauda. Es atvainojos, tātad 534. pārbaudam. Beidzam balsot. Pieņemts. 608 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 28. kompromiss par. Pret atturas pieņemts. 27. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 168. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 28. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 29. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 571. par, pret, pārbaudīsim. 571. Pārbaudam. Beidzam balsot. Pieņemts. Pavisam nelielu vairākumu. 586 par, pret, atturas, pieņemts. Šis ir atsaukts.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 arī pieņemts. 588. par, pret, jāpārbauda. Varbūt ir pieņemts. 588. Pārbaudam. Beidzam balsot. Norādīts šoreiz. Piektais par, pret, atturas, pieņemts. 30. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 603. par, pret, mm, jāpārbauda, tātad 603. pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 604. par, pret, atturas, atturas. Šķiet, ka norādīts, bet pārbaudīsim. 604. Pārbaudam 604. Beidzam balsot. Norādīts. Imko 15. Par? Pret?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 atturas norādīts. Jā, 608. Tas ir ļoti svarīgi. Pārbaudīsim. Tātad 608. Beidzam balsot. Norādīts, bet ar ļoti maz vairākumu. 662. par, pret, atturas, pieņemts.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 634. par pret atturas pieņemts. Vai jūs esat gatavi pārbaudīt? Es teicu pieņemts. Labi, pārbaudīsim. Esmu gatavs uz visu. Tad redzēsim, bet lūdzu balsojiet. Beidzam balsot. Lūk, paldies. Šķiet, ka jūs pārdomājāt. Tik tikko pārdomājāt. Patiešām nebija tik skaidrs. 34. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 638. par. Pret. Atturas. Norādīts. Jā, pārbaudīsim. Labi, labi. 636. Pārbaudam. Beidzam balsot. Norādīts. Bet jums bija taisnība. Patiešām bija jāpārbauda. Pilnīgi taisnība. Man bija taisnība sakot nē, bet, nu, tomēr jāpārbauda. 475. par. Pret. Labi, pārbaudīsim. The check is closed. Beidzam pārbaudi. Pieņemts. 630. Kurš pār pret? Atturis noraidīts, bet pārbaudīsim. 630. Beidzam balsot. Noraidīts. 34a kompromiss par pret atturus pieņemts.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 Kompromiss 35. par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 36. par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 36. par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 37. par, pret, atturas, pieņemts. 688 par, pret, atturas, noraidīts. 6 688. Pārbaudam par 688. Beidzam balsot. Noraidīts. 689 par, pret, atturis pieņemts. 38. kompromiss par, pret, atturis pieņemts. Desmitais pirmā daļa par. Atvainojos 38a kompromiss. Tātad 38a par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. 38 A. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmit pirmā daļa par, pret, apturis pieņemts. Trīs par, pret, apturis pieņemts. Ceturtais par, pret, atturas, pārbaudīsim. Inta 4, pārbaudam. Beidzam elektronisko balsošanu. Pieņemts. Inta 7, par, pret, atturas, pieņemts. 760 par, pret, atturas pieņemts. Inta 11 par, pret, atturas pieņemts. 181 par, pret, atturas pieņemts. 698 par, pret, atturas noraidīts. 701 par, pret, atturas noraidīts. 700 par, pret. Pārbaudīsim par 700. Beidzam balsot. Noraidīts. 699 par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski lūdzu paceliet savus rokas, jo nevar skaidri redzēt. Tātad 699. Beidzam balsot. Pieņemts. 704 par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Par 704. Beidzam balsot. Noraidīts. 702 par, pret, atturs pieņemts. 703 par, pret, atturs noraidīts. 703 ir noraidīts. Labi. 703. Sākam balsot par 703. Beidzam balsot. Norādīts. 705. Par. Pret. Pārbaudīsim. Par 705. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 39a kompromiss par pret, atturas pieņemts. 737 par, pret, atturas, noraidīts 40. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 40. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 40b par, pret, atturas, pieņemts. 739. par, pret, atturas pieņemts, 40C par, pret, atturas pieņemts, 41 kompromiss par, pret, atturas pieņemts, 748 par, pret, atturas pārbaudīsim. 748. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 25 par, pret, atturas, pieņemts. 762 par, pret, atturas, pieņemts. 753 par, pret, atturas, pieņemts. 754 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 42 par, pret, atturas pieņemts. 12. par, pret. Pārbaudīsim elektroniski, izskatās, ka pieņemts. Sākam balsot par 12 inta. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 43 par, pret, atturas, pieņemts. 5 par, pret, atturas, pieņemts. 761 par, pret, atturas, pieņemts. 685 par, pret, atturas, pieņemts. 769 par, pret, atturas, pieņemts. 43a par, pret pret, atturas, pieņemts. 44. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 778. Pirm, par, pret, atturas, noraidīts. Jā. 776 par, pret, pārbaudīsim elektroniski. 776. Sākam balsot. Par 776. Pārbaudam elektroniski. Beidzam balsojumu. Pieņemts. Septiņsimt septiņdesmit deviņi par, pret, atturas pieņemts, astoņpadsmit par, pret, atturs pieņemts. 781 par, pret, atturs pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski par 781. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 777 par, pret, atturs pieņemts. Kompromiss 46 par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss 47 par, pret, atturas pieņemts. 799 par, pret, atturas. Pārbaudīsim par 799. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 798 par, pret, atturas, pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 808 par, pret, atturas pieņemts. 801 par, pret, atturas noraidīts. 802 un 807 balsosim kopā, jo ir identiski. Par, pret, atturas, noraidīt. Inta 15. otrā daļa par, pret, atturas noraidīts. Inta 15. otrā daļa. Sākam elektronisko balsojumu. Beidzam. Noraidīts. 803 par, pret, atturas noraidīts. 805 par, pret, atturas noraidīts. 806 par, pret, atturas noraidīts. 804 par, pret, atturas noraidīts. 13 par, pret, atturas pieņemts. 759 13. bija pieņemts. Tad mēs pārējām pie 49. kompromisa par, pret, atturs pieņemts. 812. par, tātad 812. Ceru, jūs saprotat, ko es saku. Kurš ir par? Par 812. Kurš pret? Atturas vajadzētu pārbaudīt. Par 812. No nu. Beidzam balsot norādīts. 815. par pret atturas pieņemts. 816. par pret atturas pieņemts. 820. par pret atturas pieņemts. 819. par pret atturas vajadzētu pārbaudīt. Pārbaudam elektroniski par 819. Beidzam balsot. Norādīts. 818 par. Pret. Atturs. Norādīts. 821 par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski. 821 pārbaudam. 821. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss A par, pret, atturs pieņemts. Kompromiss B par, pret, atturs pieņemts. Kompromiss C par, pret, atturs pieņemts. 42. grozījums par, pret, atturas pieņemts Pārbaudīsim elektroniski. Ļoti daudz atturas. 42. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 40. grozījums par, pret, atturas. Pārbaudīsim. Beidzam balsot.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 Beidzam balsot. Noraidīts. 63 par, pret, atturis, pārbaudam. 63. pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss I par, pret, atturs, pieņemts. Grozījums 71 par, pret, atturas pieņemts. 80. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 122 par, pret, atturas pieņemts. 82. par, pret, atturas pieņemts. 81 par, pret, atturas pieņemts. 70 par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, paceliet rokas, jo ir ļoti grūti noteikt. Pārbaudīsim 70. grozījumu elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 77 par, pret, atturas, noraidīt, ne, pieņemts, saka priekšādātājs 120 par, Simtu divdesmitais par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim elektronisku. 120. Beidzam balsot. Pieņemts. 79 par, pret, atturas, pieņemts. 94 par, pret, atturas, pieņemts. 90 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss LA par, pret, atturas, pieņemts. Grozījums 102 par, pret, atturas pieņemts. 69 par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 69. Beidzam balsot. Pieņemts. 85 par, pret, atturas Pārbaudam elektroniski. 85. grozījums. Pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss M pār, pret, atturas pieņemts. 100 par, pret, atturas pieņemts. 68 par, pret, atturas pieņemts. 93 par, pret, atturas pieņemts. 104 par, pret, atturas pieņemts. 74 par, pret, atturas pieņemts. 103 par, pret, atturas pieņemts. 105 par, pret, atturas pieņemts. 106 par, pret, atturs pieņemts. 124 par, pret, atturs. Pārbaudam elektroniski 124. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss O par, pret, atturs pieņemts. 125 par, pret pret, atturas, pieņemts. 123 par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudam elektroniski. 123. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 118 par, pret, atturas, Pārbaudam elektronisku 118. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 121 par, pret, atturas pieņemts. 119 par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektronisku 119. Beidzam balsot. Noraidīts. 119. noraidīts. Dārgie kolēģi, ir priekšlikums no mūsu referenta apsvērumiem balsot blokā. Taču, ja viena persona iebilstu, tad mēs balsosim par katru atsevišķo. Tātad jāvalda pilnīgai vienprātībai. Jums jānospiež podziņu un jāapsaka jā vai nē. Tātad jūs iebilstat? Jā, es iebilstu balsošanai blokā. Tad, darbie draugi, šīs ir mācības mums pirms nākamajām, nākamajām balsošanai nākamēnes. Tātad grozījumi 3, 1, 2, 17, 18, 19, par tiem mums jābalso blokā, jo tie ir identiski. Nē, sāksim ar trešo, atvainojos. Tātad trešais grozījums. Kurš par? Kurš pret? Atturis. Pieņemts. Tagad 1, 2, 17, 18, 19 par tiem kopā. Par, pret, atturis, pieņemts. 7 par, pret, atturis, pieņemts. 14 par, pret, atturis, jā, tad pret, atturis, pieņemts. 4 par, pret, atturas, pieņemts 5 par, pret, atturas, pieņemts 6 par, pret, atturas, pieņemts 8 par, 8 un 9 kopā par, pret, atturas, pieņemts 10, 10, 11 par, pret, atturas pieņems. 12 par, pret, atturas pieņems. 13 par, pret, atturas pieņemts. 16 par, pret, atturas pieņemts. 15 par, pret, atturas pieņemts. 20 un 21 kopā par, pret, atturas pieņemts. 22 par, pret, atturas pieņemts apturas pieņemts. 23 par, pret, apturas pieņemts. 24 par, pret, apturas pieņemts. 25 par, pret, apturas pieņemts. Taču tas bija labs priekšlikums, jo nebija dažos balsojumos liels vairākums. Nu, iespējams, 14, 15, 16 kolēģi bija pret kādu no grozījumiem tādēļ. Lai pārbaudītu, tas bija ļoti labi. Liels paldies, kolēģi! Un tagad mēs sāksim personālu, nē, priekšredā saka elektronisko balsojumu. Balsosim par galīgais balsojums par visu priekšlikumu. Galīgais balsojums. Sākam balsot. Kolēģi, lūdzu, Pievērsiet uzmanību tam. Viss ir nobalsojuši. Beidzam balsot. 42 pret 13. 4 atturās apsveicam referentu. Mūsu referents vēlas pateikt pāris vārdus visiem. Savu dargas kungs. Jā, vēlos visiem pateikties par tiešām labi paveikto darbu. Paldies, paldies, kolēģi, par balsošanu. Hello. Colleagues, let's continue, Mr. Kolēģi, turpināsim. Būzeka kungam bija jādodas uz svarīgu sanāksmi Polijā un lūdza mani uh, vadīt sēdi viņa vietā. Mēs tagad runāsim par Eiropas sadalu tīklu operatoru uh, tīkla darba, enerģijas kopienas, enerģijas savienības uh, kontekstā, un mums būs organizācijas pārstāv. Bente Hāgem ir vicepriekšsēde, padoms vicepriekšsēde, um, un Vittorio Muzaci, Enzo Gā, Enzo Gāzis, tātad. Um, pārstāvis. Un atgādināšu jums, ka ENCO saīsinājums uh, ir Eiropas sadals tīklu operatoru tīkls un ir e, elektroenerģija gārgāze. ENCO loma ir veicināt nacionālo gāzes sadals operatoru e, sadarbību visā Eiropā, lai nodrošinātu paneiropas sadals sistēmas izveidi saskaņā ar Eiropas Savienības enerģijas politikas mērķiem. Būtu ļoti labi, ja jūs varētu mazliet ieturēt klusumu tur zāles tajā galā. Man tas nedaudz traucē. Paldies. Viņi saņēma juridisko mandātu no ES. Uh, uh, enerģētīs pakete 2009. gadā, kas ir vērsts uz Eiropas gāzes un elektroenerģijas tirku tālāk liberalizācija Eiropas saimnībā. Mums ir apmēram stunda 15 minūtes šim punktam, mēs varam arī to izskatīt ātrāk, un tagad došu vārdu Hāgemes kundzei prezentācijai. Jums ir tieši 7 minūtes dotas vai mazāk. Paldies, lūdzu. Paldies un paldies par aicinājumu. Ierasties. Mani sauc Benta Hāgem, es esmu NSOE valdes vicepriekšsēdi. Eh, un nākamo divu gadu laikā būšu vadītāji. Mūsu pienesums enerģētikas savienībā ir piegāžu drošums, eh, ilgspējība un konkurētspēja. Enerģijas trilēma ir sarežģīts izaicinājums. Mēs gribam piedāvās politika, kas šo trilēmu varētu risināt, bet tas ir viens no sarežģītākiem uzdevumiem, ar ko saskaras valdības un e, nozars pārstāvi. Enerģijas savienība tika izveidot, lai šo enerģijas trilēmu atrisināt un e, pārsadals Eh, sistēma operatori ir arī ļoti svarīgi šajā procesā. Mēs to ļoti labi apzināmies, protams. Atgādināšu jums par mūsu oficiālo mandātu, vai atgādināju, un šī trešā energo paketa elektroenerģijas direktīva, gāzes direktīva ENSO E un ENSO G, kā arī Acer, um, ir mūsu rīki, lai šo enerģijas pārēju veikties piem gludāk. 41 vai 34 valsts, mums ir 141 uh, sadals sistēma operatori, mēs esam dabīgie monopoli, strādājam sabiedrības interesēs, regulātori mūs uzrauga, mums ir 1000 gigavatu um, ražošana Eiropā, pa ko mēs rūpējamies, un tad mums ir 300 tūkstoši kilometru Eh, sadals tīklu, eh, ar kuriem mēs kalpojam ES eh, konsumентiem. Mums ir desmit gadu tīklu attīstības plāns jāimplementē, pie tā vēl atgriezīšos. Mēs arī strādājam tīklu kodus, detalizētus noteikumus, iekš, iekšējā enerģija enerģijas tīkla izvedē, un mēs arī cenšamies savienot reģionus, satīklot viņus. Un mēs esam politikas konsultanti. Mēs investējam 150 miljārdus eiro Eiropas infrastruktūra līdz 2020. gadam, tā ir viena trešā daļa no kopējām uh, investīcijām, kur če, kurš 41 uh, e, sadalas tīkla operators veic Eiropā un salīdzinot ar Junker uh, paketi, tas ir krietni vairāk. Tātad liela investīcija. Un mēs investējam visu laiku 25 1000 km DC līnija, 30 tūkstoši km AC līnija. Tas ļaus mums pa 20% samazināt CO2 izmešus. Um, enerģijas jomā varēsim 60% pa patēriņu samazināt un mums būs cenu samazinājums 2 un 5 eiro kilovatstundā. Um, ieguvēji būs visi. Lūk, investīcijas. Mums ir vajadzīgas arī, vajadzīgi arī norma noteikumi, un mēs esam trīs tīklu kodus elektroenerģijas tirgiem, trīs tīklu kodus sadalstīkliem un četras tīklus eh, sadalās tīklu operatoriem izveidojuši tūkstošiem lapušu eh, noteikumu, kas jāpieņem 2015. gadā. Tas ir vietējā, eh, iekšējā enerģijas tirgus rīks, bet mēs ne tikai pie, pieņemam noteikumus, mēs arī veidojam tirgus un esam izveidojuši vislielāko eh, starpnacionālo enerģijas tirgu pasaulē. Mums ir eh, izsoles eh, ar 23 sadalas sistēmu operatoriem un 5PX ir liela ieguvuma mazākas enerģijas cenas, mazākas emisijas, labāka sadalstīkla izmantošana un sistēmas drošība. 15. maijā pagājuši gadu mums bija tā pati cena Barenci jūras ostā kā Iberijas pussalā, un es ceru, ka 2015. gadā mums būs arī Čehijas republika, Rumānija, Ungārija, Rumānija un Slovākija šajā tirgu. Un tad mums būs arī pie Melnās jūras tā pati cena, cerams. Tātad mēs veidojam tirgus enerģijas savienībā arī e, nozīmīgi ir reģionālā sadarbība. Sadals tīklu operatori vienmēr ir reģionālā līmenī sadarbojušies, un mēs tagad arī uzlabojam reģionālo koordināciju, lai nodrošinātu sistēmas operācijas. Mums būs daudz atjaunīgie energoresursi, kas tiek ievadīti. Uh, sadalās tīklos, tas ir izaicinājums, kā jūs zinat, un mums ir atbildi tam. Mēs tagad veidojam reģionāls drošības koordinācijas centrs, mums būs vienošanās 2015. gadā, un visi sadalās tīklu operātori, e, tad piederēs vienam no šiem reģioniem. Uzdevumi ir drošības analīzes, adekvātumu, uh, Eh, prognoz, kapacitāšu aprēķinu izda, iz, um, un vienotā sadalās tīkla modeļa izstrādi. Mēs strādājam tātad par reģioniem un, kad mums būs 2030. gada mērķi, tad būs vajadzīga nacionālā enerģijas politika reģionāla koordinācija un enerģijas mikšļa koordinācija. Tas ir izaicinājums nākotnē, bet Tas ir ļoti nozīmīgi. Enerģijas savienība ir izveidota, lai atrisinātu trilēmu NSOE. Uzskatām, ka tirgus um, pamat uh, skit, ir, pamatā ir ieskicēts un tagad ir laiks pie uh, implementācijai. Paldies par uzmanību. Paldies Hāgenes kundze un tagad došu vārdu mūsu Zādzī kungam. NSO gāzes uh, izpildu direktoram uzstāties. Paldies priekšsēd, paldies, ka varam prezentēt uh, savu darbu šeit un sniegt jums ieskatu enerģētikas savienībā. Kas ir NSOG? Mēs darbojamies 26 valstīs, Malta, Kipra vēl nav pieslēgušās, jo tur nav gāzes sadaļas sistēma Mums ir 242 tūkstoši kilometru caurulvadu visā Eiropā, lai gāzi piegādātu visā Eiropā, un gāzi ir apmēram 23% no energomikšļa Eiropā kopumā. Lūk, <clears throat> dimensijas. Jums būtu jāņem vērā ļoti svarīgs fakts. Gāze nekad nav bijis lokāls biznes, izņemot, ja atgriežamies 50. un 60. gados, kad bija nacionālie gāzes tirgi, bet kopš 70. gadiem tas ir bijis startautisks gāzes tirgs, kur gāzes plūsmas eh, šķērsoja vairākas valstis. Šī iemesla dēļ Eiropa, gāze vienmēr bijis Eiropas eiropeiska lieta un sadals tīkla operatori bijuši visā Eiropā. Imports no Krievijas no 70. gadiem un no Niderlandes arī 70. gados un no Ziemeļā Āfrikas 80. un 90. gados tika attīstīta un no Ziemeļ jūras beidzot 90. gadu beigās par ātri virzos ENCOG ir tāda pati loma kā NCOE. Mēs tātad eh, um, apvienojam visus sadalstīku operators Eiropā, lai izveidot iekšējo enerģijas tirgu. <clears throat> Lūk, un viss ir pārstāvēt mūsu Uh, kopsapulcē, un tad ir priekšsēdus un 12 pārstāvi mūsu valdē. Šeit jūs redzat arī visu strikt, struktūru, operatīvo struktūru, lai sasniegtu rezultātus. ENSO nodrošina Eiropas tīklu kodus, Uh, uh, veids prognozes gāzes piekādēm vasarai un ziemai, attīsta uh, operatīvos rīkus vienotos un arī izplata informāciju un datus. viens no svarīgākiem ENSA uzdevumiem ir tīklu koda izstrāde. 12 mēnešu laikā tas notiek pēc komisijas uzaicinājuma. Viens no svarīgākiem apsvērumiem ir tāds, ka sagatavojot tīklu kodus ir iesaistīti spēlētāji no visas Eiropas Un šeit jūs redzat arī ENCOG uh, darba grupas attiecīgi ENCOG strādā ar Briseles komandu, kas ir ļoti neliela, bet to atbalsta visi ENCOG dalībnieki, visi tur ir pārstāvēti, lai iespējams, cik nu iespējams sanākt konsens par priekšlikumiem. Sadarbība ir viens no galveniem priekšnoteikumiem, jau kāda mērķa sasniegšana īpaši enerģētikas jomā, kur visiem spēlētājiem ir jābūt pienācīgi iesaistītiem konsultācijās un procesā. Šajā laikā mums ir izdevies iesaistīt visas spēlētājs tiešām un kādi rezultāti ir sasniegti. Īsts iekšējais tirgus, lai to sasniegt, mums ir vajadzīgi noteikumi un rīki. Noteikumi ir tīkla kodi, rīki ir desmit gadu tīkla attīstības plāns. Šī informācija tiek atklāta sniegta tirgumu, lai pirktu un pārdot gāzi visā Eiropā kāda ir situācija ar tīklu kodiem gāzē. Šo pirmgadu laikā mēs esam, mums ir izdevies piedāvāt un gāzes komiteja apstiprināt trīs gāzes kodus, e, kapacitātes alokācijas mehānismus, līdzsvarošanu, e, kas no šī gada 1. oktobra sāks darboties, tad mums būs starp savienojumi ko, eh, ko apstiprināja komisija pagājušajā eh, nedēļas nogalī 13. 30. aprīlī, un tad mēs strādājam pie tarifiem un um, pieauguma kapacitātēm. Pirmajā uh, līnijā savukārt jūs redzat sastrēgumu pārvaldības uh, uh, procedūras, kuras apstiprina komisija un gāzes komiteja. Scenārijs ir diezgan skaidrs, kā mums tagad vēl pietrūks, tas ir svarīgākais solis proti implementācija, bet ENSO G, G un visi tās dalībnieki ne tikai gatavo dokumentus, bet arī šajā periodā ir e, pārbaudījuši tīklu kodu implementāciju. Pārdals servis operatori e, sapulcējas, lai kapacitāšu plānus diskutētu, lai katram gāzu tīklu izmantotājiem dot iespēju um, kapacitātes rezervēt visā Eiropā, bet mēs esam arī ļoti nodrīgi rīks piedāvājuši, kas ļauj tīklam uh, saņemt informāciju uz vienā platformas visā Eiropā par kapacitāšu pieejamību visā Eiropā. Tā, tas ļauj atsevišķam lietotājam uh, saprast, kur viņš var savu gāzi transportēt. bet daudzveidošana ir arī svarīgs punkts, kas enerģētikas tirgus izveidē, lai noteikumus daudzveidot un piegādas mums ir vajadzīgas vairāk investīcijas, kādiem mums ir vajadzīga informācija, kādiem mums ir vajadzīga vīzija. vīzija. Mums ir vajadzīgas investīcijas tādēļ, ka, kā jūs zinat, gāzes e, pieejamība Eiropā mazinās. Un pat, ja izvērtējam scenāriju, ka gāzes patēriņš kopumā mazināsies drīzā nākotnē, mēs tomēr būsim situācijā, Eh, ka nacionālā līmenī var eh, samazināties patēriņi, bet var papildināt to ar citiem gāzes veidiem, biometānu, slānekļa gāzi, visur, kur tas ir iespējams, bet arī cita veida importa ceļi, lai uzlabotu konkurenci, eh, stabilizētu Eiropu. Kādēļ daudzveidošana ne tikai ar dažiem piegādātājiem, tas dot mazāk konkurenci tirgū. Bet, ja runājam par infrastruktūru, tad mēs runājam arī par veidu, kā šī infrastruktūra ir jāveido. Šis ir no mūsu desmit gadu tīkla attīstības plāna, kas pagājušajā nedēļā tika, pagājušajā mēnesī tika apstiprināts. Jūs redzat, ka ir daudz projekti piedāvāti, daži no viņiem jau ir apstiprināti, daži vēl ir jāapstiprina.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 Gāzes infrastruktūra ir tiešām izveidota, paiet ilgs laiks, varam nākamo slaidu apskatīt, un tad es arī beigšu savu prezentāciju, kā redzat, joprojām ir daudz problēmu, lai izveidot nepieciešamo infrastruktūru Eiropā. Un beidzot pēdējais slaids. Šī informācija jums ļaus saprast, ka infrastruktūra joprojām ir vajadzīga, jo Eiropai ir nepieciešama gāze lai uzlabotu konkurenci un gāzes sistēmas stabilitāti Eiropā. Un tad ir arī nepieciešams implementēt iespējami drīzāk visas noteikums, kas jau tur ir. Paldies un atvainot, ja runāju nedaudz ilgāk nekā gaidīts. Eh, paldies, Hāganis kundzēm uz acī kungam par jūsu prezentācijām. Neredzu, ka kāds vēlētos izteikties no koordinātora puses. Tāpēc lūdzu piesakieties. Dosim vārdu koordinatoriem. Trīs minūtes pēc tam tiks no koordinatora varēs runāt vienu minūti. Lūdzu, jums vārds. Paldies. Ļoti daudz informācijas ļoti īsā laikā. Gribu uzdot jautājumu par to, ko jūs to tikko runājāt par uh, piegādes pusi un par galvenajiem blokiem. Eh, Eiropā gāzes ražošana arvien sarūk. Jūsuprāt, cik svarīgi būtu attīstīt slānekļa gāzi un eh, cik procentos slānekļa gāze varētu nodrošināt no gāzes piegādēm Eiropā? Slānekļa gāzei var būt eh, sava loma. Mēs zinām, ka uh, Eiropā šī vide ir daudz atšķirīgāka no ASV vides. Tāpēc enerģētikas savienības paziņojumā mēs uzsvārām to, ka slānekļa gāze varētu būt viens no potenciālajiem punktiem, kur Eiropa varētu būt labumu, izmantojot šādu veidu gāzi. Taču vienlaicīgi ir jāatzīst, ka katrai dalību valstī ir jāpieņem lēmums par iespēju izmantot slānekļa gāzi. Eh, cik daudz procentos tas varētu būt. Es vairs neatceros šo skaitu no galvas, bet eh, attēlos jūs varējāt redzēt šos skaitļus. Šo informāciju jūs varat atrast arī mūsu mājaslapā, un slānekļa gāzē šis skaitlis bija apmēram 2000. gadā. Nē, es atvainojos 2020. gadā potenciāli tas varētu būt 1 miljārds kubikmetru, bet pēc tam 2030. gadā prognozes, kuras, protams, vēl ir jāapstiprina, var izaugt līdz pat 20-30 eh, miljardiem kubikmetru. Un tas ir viena desmitā daļa no uh, kopējā patēriņa Pagājuši, ka tie bija apmēram 400 eh, miljārdi kubikmetru gāzes, kas tika izlietoti visā Eiropā. Kā jau es minēju, tas ir vidas jautājums, un par to ir vēl arī jālem dalību valstīs, jo pašām dalību valstīm ir jāpieņem politika. Es, diemžēl, nevarēju savā prezentācijā iekļaut eh, šo informāciju, tāpēc, ka man bija atvēlēts maz laika, bet uh, Sadarbība vienmēr ir bijusi pati svarīgākā šajos piecos gados strādājot ENSOG, mēs mēģinājām nodrošināt, lai mēs atainotu šo uh, tīkla attīstības plānu desmitgadu gaitā. Mēs uh, mēģinājām iegūt visu informāciju no tirgus, no institūcijām, un sadarbība šeit ir pats būtiskākais, ja mēs vēlamies virzīties uz priekšu ja mēs strādāsim tikai uh, individuāli un katrs par sevi, tad šo mērķi mēs nekad nesasniegsim. Nīblers kundze. Paldies. Paldies. Paldies, Nīblers kundze. Man ir divi jautājumi. Uh, trešā iekšējā tirgus pakotne šķiet uh, tika sagatavota. Vai jūs klausāties? Vai jūs esat uh, uzslēdzis pareizo kanālu tulkojumam? Varbūt sākšana sākuma. Labi, sākšu vienkārši no sākuma. Paldies! Paldies par jūsu interesanto prezentāciju. Vai jūs teicat man dzirdat? Jā. Man ir divi jautājumi. Cik tās atceros, tad eh, trešā iekšējā tirgus pakotne tika gatavota 2009. gadā, un līdz 2011. gadam šito vajadzēja īstenot. Tagad ir jau 2015. gads, un kopējais enerģijas tirgus mums vēl ir ļoti tālu. Un es gribētu jautāt, tā kā jums ir arī konsultantu funkcijas eh, komisijai, eh, ko mēs varētu darīt, lai šajā procesā mums tiešām eh, izdotos šo procesu pātrināt, izveidot kopēju enerģētikas tirgu. Es saprotu, ka ir bijuši dažādi projekti, es saprotu, ka daudz kas ir noticis, bet domājot par iekšējā tirgus pakotnes īstenošanu dažās dalību valstīs, tad uh, man ir jāsaka, ka vienmēr esmu vīlusies. Situācija daudzus gadus nav mainījusies. Ja daudzus gadus mēs mēģinam pabeigt iekšējo tirgu, mm, vēl esam ļoti tālu no šī mērķa. Ko jūs varētu ieteikt, kādas būtu jūsu rekomendācijas, jo jūs darbojaties arī kā konsultants komisijai un dalībvalstī? Un, ja runa par kapacitātes tirgus izveidošanu, eh, kāds ir jūsu viedoklis? Vācijā kaut kas tiek darīts, mums arī ir diskusijas par to. Uh, Un tātad kāds ir jūsu vērtējums par kapacitāti tirgiem? Thank you. Paldies. Ātrums ir ļoti svarīgs. Kopumā varu pateikt, ka mums neizdevās to panākt ar pirmo un otro enerģētikas pakotni. Trešā ir ļoti detalizēta, ir ļoti daudz regulu, un mums vajadzētu to īstenot pēc iespējas ātrāk. Un tad jums vajadzētu būt šim iekšējiem tirkum. E, projekts ir, noteikumi arī ir. Agrāk darbojāmies brīvprātīgi, tagad tas viss ir pārņemts. Kā mēs varētu nodrošināt ātrumu? Pārvades sistēmu operatoriem vajadzētu nodrošināt, lai mēs strādātu pietiekami ātri un visu īstenot pēc iespējas ātrāk. Encok varbūt vajag, būt, vajag vairāk resursu, tā lai mēs varētu nodrošināt, ka viss tiek īstenots, un komisijai tam ir jāseko līdzi. Tātad noteikumi ir pieņemti, varbūt pāris lieta vēl trūkst. Piemēram, Eiropas uh, piegādes drošības regula vēl trūkst, tāpat arī saiknes starp uh, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības tirgiem, bet eh, tad, kad eh, visi tīklu kodi un tīklu pakotne tiks pieņemta, tad īstenībā viss būs eh, pieņemts, viss vajadzīgais būs savās vietās. Un mums visiem, protams, vajadzētu tajā piedalīties. Cerams, ka uh, tas viss virzīsies uz priekšu. Dalībvalstīm arī ir uh, Uh, jāuzspiež uz to, lai viss virzītos uz priekšu. Esmu optimiste. Par kapacitātes tirgu mēs sakām, ka mums vajadzētu īstenot uh, šo mērķa modeli. Vispirms uh, enerģijas tirgus. Nevajadzētu tagad pārliekt uz kapacitātes tirgiem, pirms būsim izdarījuši visu, kas mums ir darāms attiecībā uz enerģētikas tirgu. Uh, Mēs varētu pēc tam varbūt padomāt par galīgajiem šiem lēmumiem, mēs varbūt varētu ieviest elastīgumu, mēs varētu arī pātrināt procesus. Mēs vienmēr sakām, ka vispirms mēs vēlamies īstenot šo mērķa modeli numur viens Tātad iekšējais enerģijas tirgus, vienotais enerģijas tirgus, un pēc tam, ja vajadzīgs, tad varēs īstenot kapacitātes tirgu. Taču tiem, šiem tirgiem jābūt Eiropas tirgiem, tie nedrīkst būt dalību valstu tirgi, tiem ir jānodrošina arī pārobežu dimensija. Tā lai nebūtu tā, ka dalību valstu robežas uh, būtu ierobežojošas un piegādes notiktu tikai vienā valstī. Bet vispirms, kā es teicu, enerģijas tirgus. Keliekungs. Paldies! Paldies par jūsu prezentācijām. Divi jautājumi. <clears throat> Divi jautājumi. Viens katram runātājam. Pirmais par vajadzīgajām investīcijām uz 2030. gadu. Jūs minējāt 150 miljārdus no kurienes tie nāks un vai jūs esat pārliecināti, ka mēs to dabūsim. Un ja nē, tad kādas būs sekas par gāzi? Man bija tas eh, gods runāt eh, GAI konferencē eh, Dublinā un šķiet, ka Ukrainas situācija ir radījusi lielas problēmas. Mums vajadzētu padomāt, kā daudzveidot mūsu piegādes. Un šķiet, ka sašķirnātā gāze varētu arī parādīties vairāk mūsu tirgu, un tas ir labi. Mēs varētu to izmantot. Jūs pieminējāt arī biogāzi. E, kāda, jūsuprāt, būs biogāzes loma un e, kādu daļu tirgū tā ieņems, un vai tā būs konkurētspējīga, salīdzinot ar sašķirnāto gāzi un dabas gāzi? Paldies! Varbūt jūs varētu atbildēt par investīcijām. 150 miljārdi eiro ir plāns 2030. gadam, un tie nāk no patērētājiem tīklā, bet pēļņa ir milzīga. Tiek investēts 1 eiro un tiek atgūti 2 eiro. Tātad ļoti uh, labas investīcijas nes labu pēļņu. Ja man būtu nauda, es investētu. Bet mums ir vajadzīgs stabils regulējošais ietvers, tā lai pārvades sistēma operatoriem būtu pēļņi no investīcijām. Tas ir akceptējami. Vairākumā valstu tas arī pašlaik notiek. Es redzu, un arī dalībvalstis redz, cik būtiski ir uh, būvēt tīklus Nauda, protams, vienmēr ir izaicinājums, taču te ir runa par stabiliem regulējošiem režīmiem, kas ir ļoti būtiski, un pašlaik eh, situācija ir pozitīva, viss ir labi. Par gāzi jūs pieminējāt krīzi starp eh, Krieviju un Ukrainu un eh, problēmas, kas varētu parādīties Eiropā attiecībā uz gāzes piegādēm no šī reģiona. Protams, tas ir jāņem vērā. Ir jāinvestē dažādos gāzes veidos - biogāze, sašķirinātā gāze, un kā jau tika minēts arī agrāk, atbildot jūsu kolēģim, ir jādomā arī par nekonvencionālajiem gāzes veidiem Eiropā. Biogāze ir viens no šādiem nekonvencionālajiem veidiem, un tos, uh, to lietotāji var tīklā izmantot protams, ir jānodrošina, lai gāzes kvalitāte būtu akceptējama un lai tā nerādītu problēmas tīklā. Investīcijas vienmēr ir ļoti svarīgs punkts. Lai nodrošinātu reālu iekšējo tirgu, un es tagad mēģināšu atbildēt arī uz vienu iepriekšējiem jautājumiem, mums ir vajadzīgi noteikumi. Attiecībā uz gāzi šie noteikumi ir pieņemti, tagad mums ir jāizteno. Un īstenošana nozīmē to, ka mums visiem ir kopīgi jāuzņemas atbildība. Katram ir jāveic savi pienākumi. Mums ir arī jāstrādā, tas ir jādara pārvades sistēmu operatoru vidū, NRA, tāpat arī dalība valstis un varbūt pat reģionālā līmenī. Mums ir jāoptimizē situācija. Starp savienojumi vēl, vēl ar vienu ir vajadzīgi lai mums ir jāpārvar problēmas, kuras vēl pastāv dažās teritorijās, piemēram, Baltijas jūras reģions, Austrum Eiropa, un tas viss saistās, protams, ar situāciju Krievijā. Stabils um, regulējošais ietvars. Es vēlētos atgādināt, ka ASV ir stabili regulējošie noteikumi jau desmit gadus un pat ilgāk. Tieši tāpēc mums ir būtiski Eh, to visu panākt, jo tad mēs varēsim eh, arī eh, pievilināt investorus. Daži no jums prasīja, kur mēs ņemsim naudu. Jā, man kolēģi tikko minēja, ka ir ļoti mm, interesanti investēt, bet uh, ir jāsaprot arī, ka visā pasaulē notiek šādas investīcijas gāzē un elektrībā. Attiecībā uz gāzi Mums ir vīzija par gāzes vietu kopējā enerģijas mikslī. Mēs nevarēsim atrast investorus bez stabilitātes. Mums ir vajadzīgi tādi investori, kas tērētu naudu arī gāzes jomā. Šeit nav runa par kādu gāzi mēs runājam, vai tā būtu sašķirinātā gāze, vai arī, te, teiksim, ir runa par uh, transporta līdzekļiem, ar ko gāze tiek pārvadi, pārvadīta no vienas stācijas uz otru. Biogāze ir viena no iespējām. Tas ir kaut kas tāds, ko var attīstīt vietējā mērogā. Tad, kad gāze ir nokļuvusi tīklā, vairs nevar uzlikt nekādu zīmogu uz molekulām. Tā ir vienkārši sistēmā. Un, protams, tam var būt zinām apjomi. Es personīgi domāju, ka biogāze pārstāvēs Uh, vietējo tirgu, tātad uh, nebūs parāk liederīgi biogāzei pārvadīt no vienas Eiropas daļas uz otru. Jebkurā gadījumā, tad, kad biogāze ir iekļūsi tīklā, tad uh, vairs nevar nekādā veidā šeit neko nošķirt. Tātad stabils regulējošais ietvers, stimuli investoriem, tāpat arī ir jāsniedz vīzija par kopējo enerģijas tirgu Eiropā. Uh, Tas attiec arī uz elektrību. Labi. Tātad runātāju sāraksts. Un es arī pats gribu pie, uzdot jums jautājumu uz acikungs. Es redzu, ka Šveice šeit ir tāds būtisks jautājums. Es īsti nezinu, neredzu šeit Norvēģiju. Uh, Es nevaru redzēt arī Somiju un Zviedriju šajā sarakstā, vai jūs varētu to paskaidrot? Jā, protams. Ja jūs atcerēsieties, tad eh, es izmantoju Eiropas karti, tad, kad es jūs iepazīstināju ar ENSOK. Šveice tur ir iekšā. Šveice ir viena no mūsu dalību valstīm. Arī Norvēģija ir. Mums ir, piemēram, arī Ukraina mūsu dalību valstu zonā, arī uh, eh, bijusi Dienaslāvijas republika Maķedonija. Uh, Mēs kontaktējamies, tiksimies ar abiem, abām šīm valstīm nākamdēļ, lai saprastu, vai viņas grib kļūt par pilntiesīgām dalību valstīm ENSOK. Tātad mēs sadarbojamies ar šīm valstīm. Kāpēc tās neparādās šajā attēlā? Tāpēc, ka tā, piemēram, Šveica nav Eiropas Savienības valsts. Zviedrija vēl nav izvēlējusies platformu Uz jūsu galda ir kapacitātes platformas attēls, un eh, Zviedrija vēl nav izvēlējusies, pie kuras no trīs potenciālajām platformām tā vēlētos piedalīties. Kā jau es minēju, mēs pašlaik eh, iekļaujam 26 no 28 dalību valstīm, tāpat arī Šveice, Norvēģija, bijusī Dienaslavijas Republika Maķedonija un Ukraina. Vai citi jautājumi kādam? Šķiet, ka jautājumu nav. Tad es eh, vēlētos jums patiešām pateikties, eh, Hāgens kundze un Zacīkungs, par jūsu prezentācijām. Paldies par jūsu līdzdalību arī diskusijās. Tad eh, varam pievērsties pēdējiem mūsu šīs dienas itre sanāksmes darbu kārtībai. Kā jūs zinat, ir notikusi itre misija Vašingtonā un Pensilvānijā. Vakar daži no mums varēja tikties ar kongresa locekļiem, kas arī pašlaik viesojas Briselē, un bija ļoti interesanti ar viņiem apspriesties. Mums ir klāt eh, vairāk cilvēki, kas piedalījās eh, šajā delegācijas braucienā. Mēs eh, ļoti labprāt dzirdētu no delegācijas dalībniekiem, kas īsti notika šajā delegācijā. Redzu, ka Rūbīga kungs ir klāt, arī delegācijas vadītājs ir klāt. Varbūt eh, tieši delegācijas vadītājs varētu sākt mums pastāstīt, par ko šeit ir runa. Pedersona kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Īstras komitejas eh, vizīte Vašingtonā un Pensilvānijā notika no 16. līdz 19. martam šogad, un mūsu mērķis bija izpētīt slānekļa gāzes fenomenu, fenomenu, un Pensilvānija ir viena no vietām, kur ir vislielākā izaugsme šajā uh, vietā. Mēs tikāmies ar dažādiem pārstāvjiem no uzņēmumiem, no akadēmiķiem, no vietējām organizācijām un dažādām citām interesēm interesētajām pusēm un arī apmeklējām urbšanas vietas uz vietas Ohio. Tāpat arī tikāmies ar Pensilvānijas vidus aizsardzības departamentu un starp daudzām citām lietām, ko diskutējām, mēs runājam par to, vai pastāv konkurence starp uh, valstīm šajā nozarē, piemēram, vai dažās valstīs ir zemāki vides standārti, tad noteikti šajā sakarībā. Un cik lielā mērā šeit pastāv atšķirības starp štatu un valdības eh, eh, regulējumu. Tāpat kā tas viss ietekmē arī lauksainiecības vai, piemēram, turisma sektoru. Tāpat arī uzzinājām, kādas eh, ir galvenās mācības, kuras gūtas šajā nozerē. Uh, Tikāmies arī ar Dienvidu rietumu Pensilvānijas vides uh, projektu pārstāvjiem, Nacionālās vides aizsardzības projektu pārstāvjiem, diskutējām par izglītības problēmu, par veselības radītām iespējamām problēmām, ietekme uz vidi, uz savvaļas dzīvniekiem un aizsargātām sugām. Tikāmies ar Džonu Lahneru, Pensilvānijas universitātes centra pārstāvi un uzzinājām informāciju par veselības aizsardzības pētījumu rezultātiem un kā arī šī slānekļa gāzes nozara ietekmē visu ekonomiku, piemēram, Pitsburgas reģionā. Mēs apmeklējām arī urpšanas vietu 120 km attālumā no Pitsburgas, Jutikas laukus, nav, urpšanas laukus. Šeit bija Tātad jābrauc diezgan tālu un tikāmies ar attiecīgo kompāniju, kas veic urpšanas. Apmeklējām tieši šo urpšanas eh, hidropārāvumu īstenošanas vietas. Un Vašingtonā mēs tikāmies ar eh, think tank pārstāvjiem, ar federālo eh, komiteju pārstāvjiem, kā arī dažiem kongresmeņiem. Mēs piedalījāmies seminārā par energo aizsardzību, kur tiek aplūkot ASV un Eiropas Savienības perspektīvas. Šeit mēs galvenokārt diskutējām par to, kā dažādi eksporti saskata iespējamas uh, drošības aizsardzības politikas uh, izstrādāšanu, sadarbojoties ar Savienībā un ASV, kā arī nodrošināt uh, neatkarību no Krievijas gāzes eksportiem, pārdomājot uh, iespējas uh, importēt eh, šo gāzi no ASV uz Eiropu. Tāpat arī mēs uzaicinājām attiecīgo ASV komiteju piedalīties eh, vizītē eh, uz Eiropu. Tāpat tikāmies ar vairākiem pārstāvjiem no dažādām gan zinātnes, gan ekonomikas komitejām. ASV enerģētikas departamentā mēs tikāmies ar Kristoferu Smita kungu un enerģijas departamentā piedalījās Nikolas Šermens, kurš ir Eiropas Savienības ASV eh, energo padomes eh, koordinators. Un iespējams, ka šī bija viena no vislabākajām tikšanām visa ceļojuma laikā. Mēs, protams, diskutējām par pašreizējām pētniecības prioritātēm ASV, jaunu uh, vidē draudzīgu tehnoloģiju izstrādi, gruntsūdeņa aizsardzību, jaunas izaicinājums kā pieauguša zemestrīču uh, risks šajā jomā un noslēgumā par telekom jomu. ITRA delegācija tikās ar Federālo komunikāciju direktoru, lai diskutētu par jaunajiem interneta noteikumiem, kurš šī aģentūra nesen pieņēma. Priekšsēdē kungs noslēgumā vēlos eh, pateikties visiem kolēģiem, eh, kas piedalījās delegācijā par ļoti labo un interesanto ceļojumu. Bija prieks eh, kopā ceļot un mums bija ļoti daudz auglīgu diskusiju ar amerikāņu pusi. Un noslēgumā vēl liels paldies sekretariātam par lieliski paveikto darbu un milzīgi izrādīto pacietību delegācijas locekļiem. Liels paldies, Petersen kungs, par šo ļoti interesanto un uh, blīvo un ļoti labi norganizēto apkopojumu par jūsu vizīti. Ja var, um, ja ir iespējams, tā kā daudz cilvēku vairs nav klā, klāt, tā kā jums viss ir uzrakstīts, tad varbūt to varētu pievienot šodienas sēdes protokolam un nodrošināt tādējādi to, ka ik viens var iepazīties ar šo kopsvilkumu, jo, kā jums zināms, bija 12, eh, ir kādi 12 locekļi, kas šobrīd piedalās sēdē, un būtu noderīgi visiem iepazīties ar jūsu secinājumiem. Nākamais punkts darba kārtībā, eh, kas izteiksies, ir Rībiga kungs. Eh, sirsnīgs paldies! Es arī vēlos pateikties sekretariātam, mūsu delegācijas vadītājam. Uh, jo mūsu delegācijas vadītājs ļoti labi sagatavoja vizīti, ļoti labi pavadīja mūsu diskusiju laikā. Man ir divi būtiski punkti. Pirmkārt, diskusija par slānekļa gāzi ar NVO un vides organizācijām parādīja to, ka šī tehnoloģija ļoti strauji ir attīstījusies drošības un vidas jautājumi šeit ir prioritāri, un mēs guvām ļoti skaistu pieredzi par to, ka attieksme šeit ir ļoti atbildīga. Taču no otras puses mēs redzējām, ka slānekļa gāze pēdējos gados ir radījis gandrīz miljonu jaunu darba vietu Amerikā un nodokļu ieņēmumi pa šo laiku ir pieauguši līdz apmēram 70 miljardu miljardiem eiro, un līdz 2020. gadam ir paredzēts uh, iekasēt apmēram 40 miljārdus ASV dolāru nodokļu ieņēmumu. Tas ir uh, ļoti um, ievērojams uh, skaitlis. Otra joma ir FCC, un manuprāt, ir ļoti būtisks tas, ka mums šeit ir komisijas piedāvātās vienotā digitālā tirgus eh, priekšlikums un šobrīd eh, notiek trialoga sēdes. Un es domāju, ka šeit eh, Amerikas federālā komunikācija aģentūra ļoti skaidri pastāstīja, ka vienkārši noteikumi veicina tirgu, nodrošina labu darbību, un es domāju, ka sadarbojoties ar FCC mēs varam arī uh, izstrādāt kaut ko nākotnē atbilstošu, mērķtiecīgu, un mums arī vizītes laikā bija ļoti noderīgi izvērtēt, kā ASV un Eiropa var nākotnē sadarboties. Vai ir vēl kādi jautājumi eh, locekļiem, kas piedalījās šajā vizītē? Man ir eh, jautājums pašam, vai jūs varētu atbildēt? Es zinu, pamanīju vakardien, kad tikāmies ar kongresmeņiem, un diskutējām par slānekļa gāzi, enerģiju un tā tālāk, es pamanīju, ka neviens, eh, neviena persona nepieminēja kodola enerģiju, un tādēļ man radās jautājums, kādēļ arī šis aspekts neparādījās jūsu vizītes kopsavilkumā, vai jūs par to nerunājāt, un kas notiek eh, kodola enerģijas jomā ASV. Jā, kodola enerģija nebija mūsu programmas uh, sastāvā mēs tiešām koncentrējāmies uz uh, slānekļa gāzi un izmantojām šo lielisko iespēju, ka varējām apmeklēt šos uh, hidropārāvumu uh, ur, urpšanas laukus, un tas bija lieliski, un mēs tiešām koncentrējāmies tikai uz slānekļa grāzi, nevis uz kodola enerģijas iegūšanu vai citiem veidiem. Mēs kopumā pavadījām trīs ar pus dienas ASV, un tā kā mums bija jāceļo uz Pitsburgu un Ohio, tas patērēja ļoti daudz laika. Tieši transporta ziņā un mūsu galvenais mērķis bija apmeklēt šos uh, slana gāzes iegūs vietas, un tas bija, to mēs arī veicām, tas bija ļoti interesanti. Liels paldies! Tagad pēdējais darbkārtības punkts citi jautājumi? Vai vēl kāds vēlas ko piedāvāt? Nē. Tad vēlos atgādināt, ka mūsu nākamās sanāksmes notiks 28. Uh, maijā no 9 līdz 12.30 un no 1.3 līdz 6.30. Jauku dienu visiem! Paldies!